Ir desmit pār trījiem, sāksim darbu. Es gribētu sveikt jūs visus, vismaz tos, kas jau ir ieradušies laicīgi uz šodienas ārlietu komitejas sanāksmi. Sāksim ar pirmo darbu kārtības punktu. Vai ir kādi komentāri no jūsu puses? Nē, tad darba kārtība ir pieņemta. Nav nekādu paziņojumu no manas puses. Un uzreiz varam ķerties klāt pie trešā punkta. Tas ir pārskats par AFET komitejas darba braucienu uz Norvēģiju pirms divām nedēļām. Mēs kopumā bijām 11 deputāti no AFET, Kristiāns Dans Prēde, Funzu Likas kungs, Nīna Gīla, Pačkāns un Nārta kungs un uh, arī sēde kolēģi Srojevska kungs, Gomešas kundze un Paita kungs bija klāt un delegācijas vadītājs no mūsu sadarbības komitejas valstīm, kur vidū ir eh, Dorman, eh, tātad Norvēģija, tas ir Dorman kungs no EKR. Eh, es domāju, ka mēs tādējādi pastiprinājām Eiropas Savienības un Norvēģijas attiecības, jo īpaši politiskās attiecības. Uh, arī drošības un aizsardzības jomas attiecības. Mums bija virkne augsta līmeņa sanāksmu. Viena bija arī tikšanās ar ārlietu ministru, ar uh, aizsardzības ministru un izlūkdienesta vadītāju. Pēc tam mēs saņēmām informāciju par dažādām jomām, arī devāmies dažādos braucienos, arī NATO um, galvenajā bāzē tikāmies un uh, arī glābšanas centrā bijām un Polārijā institūtā un, um, un Svalbārdā bijām. Apmeklējām ledlauzi un tur arī satelīta stacija. Un uh, mēs tikāmies arī ar uh, domātņu pārstāvjiem un universitātes pārstāvjiem Svalbārdā. Ļaujiet man uh, sirsnīgi pateikties Norvēģijas pārstāvniecībai šeit Briselē un Norvēģijas valdībai, kas uh, sastādīja lielisku programmu kopā ar AFET sekretariātu. Es domāju, ka visu mūsu kolēģu vārdā varu teikt, ka mums bija ļoti labi sagatavota misija un Norvēģi tiešām ļoti labi ir pastrādājuši. Es ceru, ka mēs kādu dienu varēsim uh, arī kaut ko uh, viņiem tad kā atmaksāt uh, par šo viesmīlību. Tas arī parādīja, ka ir vērts ne tikai doties uz uh, galvaspilsētu, kad mēs apmeklējam kādu valsti. Es domāju, mēs uh, daudz vairāk uzzinājām no, uh, par Norvēģiju pilsētās, kurās mēs bijām um, Špitsbergenā, Svalbārdā un citur. Tika sniegts preses paziņojums 27. augustā pirmdien, un ar to arī savu stāstījumu beigšu un tagad došu vārdu citiem kolēģiem, kas varbūt arī grib kaut ko pateikt. Īpaši gribētu sveikt eh, Norvēģijas pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvis šeit. Kurš grib izteikties? Gomešs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā jums piekrītu, ka šī bija lieliska vizīte. Uh, pateicos mūsu um, norvēģu kolēģiem, kas mūs uzņēma. Manuprāt, uh, brauciens tiešām bija ļoti interesants, tas pārsniedz manas uh, cerības, jo īpaši tāpēc, ka es redzu lielu potenciālu sadarbībā ar Norvēģiju. Protams, ka es vēlētos, lai Norvēģija būtu ES dalībvalsts, bet tā nav. Un tomēr jau um, tagad ir ļoti intensīva un spēcīga sadarbība. Bija interesanti konstatēt, ka mūsu politiskie kolēģi Norvēģijā domā par Brexitu un um, viņi uh, Eh, vēl mazāk saprot, kāpēc Lielbritānija eh, rīkojas tā, kā tā rīkojas, un eh, jo īpaši nesaprot tos, kuri uh, grib tādu kā Norvēģijas statusu, un Norvēģi ir pirmie, kas to saka, tas taču ir smieklīgi, tas, tas ir tas, kas mums ir. Um, un mēs nevaram ietekmēt uh, no, viedu, uh, noteikumu pieņemšanu, jo viņi nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet viņi ievēro uh, ES noteikumus un arī sadarbojas ar Eiropas Savienību lielā mērā. Un viņi uh, tātad uh, nesaprot īsti šo situāciju, izstāsies uh, no uh, Uh, Eiropas Savienības, tad viņiem būs ļoti daudz personāla vajadzīgs, lai uzturētu tādas aktīvas attiecības ar Eiropas Savienību. Un arī no strateģiskā uh, skatu punkta, no drošības, aizsardzības jomas skatu punkta, mm, šeit uh, ir divi svarīgi aspekti. Pirmkārt, Norvēģija ir tieši uh, Krievijas kaimiņš. Uh, viņiem ir intensīva sadarbība ar Krieviju, zivsaimniecībā, pētniecībā un daudzās citās jomās, bet no otras puses viņi arī ļoti labi apzinās, eh, kāda ir šī valsts, kas viņiem ir kaimiņos politiskā izpratnē. Tad, tad eh, tā ir tāda ļoti uh, interesanta divu sliežu pieeja, kuru uh, izmanto Norvēģija. Pirmkārt, tā ir NATO dalība valsts ar visu tajā iestilpstošo, un no otras puses, protams, ar savu intensīvo dialogu ar Krieviju. Un vēl viens faktors, eh, eh, kas šeit ir svarīgs, eh, gan Krievijas attiecībās, gan mm, pārējās jomās, un tas parādījās arī Svalbārds apmeklēšanā, uh, um, tās ir klimata pārmaiņas. Tur var skaidri redzēt, ka tās notiek, ka tām ir būtiskas sekas arī uz uh, stratēģijām uh, drošībā un aizsardzībā, jo uh, tādējādi paveras jauni ceļi uh, Arktikā, uh, kas uh, drīzā nākotnē varētu uh, radīt jaunus izaicinājumus, ne galvenokārt uh, vīdes aizsardzībai, bet eh, vēl tālāk. Piemēram, mums teica, ka liela problēma ir arī eh, plastmasas ietekme eh, un kā tas ietekmē visu bioloģisko ķēdi un kā to tur ir iespējams novērot un izmērīt pētniecības iestādēs, kas tur darbojas. Bet ļoti interesanti bija arī redzēt, kāda sadarbība notiek ar Krieviju, bet arī ar Ķīnu Svalbārdā. Mums stāstīja, ka Ķīna tur ir pārstāvēta zinātniskajos aspektos. Tie, protams, uh, Ķīnai arī ir ļoti nozīmīgi, tāpat kā Krievijai un pārējiem citiem, bet mēs ļoti labi zinām, kā zinātniskajā pētniecībā var iekļaut arī citas lietas un ņemot vērā uh, to, kā ledus kušana ietekmē eh, Arktiku, ir ļoti svarīgi, manuprāt, svarīgāk kā jebkad kādas attiecības Norvēģijai ir ar tādām lielvarām kā Krievija un Ķīna. Un vēl viens iemesls, kāpēc mums patiešām ir jāpievērš nepieciešamā uzmanība sadarbībā ar Norvēģiju. Mēs apmeklējām šo te uh, ārkārtēji interesanto, stratēģiski interesanto satelīta uh, nometni, satelīta atrašanās vietu ar antenām, kas saņem informāciju no satelītiem un apstrādo to dažādām uh, iestādēm, uh, valdības un Eiropas iestādēm, EMSAI un privātu uzņēmumiem. Uh, Tas tiešām bija uh, iespaidīgi redzēt, kā tas viss izskatās un apzināties, uh, cik daudz pētniecības uh, un uh, investīciju tur tiek īstenots uh, tehnoloģijās. Tas uh, notiek uh, arī sadarbojoties ar privāto sektoru, tur ir arī cieša sadarbība ar ENISU, ESU un citām uh, aģentūrām, EMS es jau minēju. Uh, Bet tur es redzu arī milzīgu potenciālu ar daudz tālajošākām sekām un ne tikai uz zinātni. Thank you. Paldies, Ana Gomeša, par jūsu komentāriem. Vai vēl kāds kolēģis gribētu kaut ko piebilst? Nē. Tad eh, vēlreiz eh, gribu uzsvērt noslēgumā, ka um, šis brauciens tika ļoti noorganizē, labi noorganizēts, tas mums daudz deva, un mums vajadzētu pēc iespējas ciešāk uh, sadarboties ar mūsu norvēģu kolēģiem. Un uh, Norvēģijas ārlietu ministrs vienmēr ir laipni gaidīts viesis šeit, AFET komitejā. Labi, tad tagad varam pāriet pie 4. darba kārtības punkta. Skatīsim tagad mūsu uh, atzinumu kā afet par budžeta starposmu ziņojumu par daudzgadu finanšu schēmu 2021. līdz 2027. gadam. Tā būs parlamenta pirmā reakcija uh, par 2. maijā komisijas prezidentā dokumentu. Un mūsu atzinums uh, saskaņā, ir saskaņā ar mūsu iepriekšējo pausto pozīciju par finanšu instrumentiem un arī ar mūsu iepriekšējo atzinumu par DFS, kas tika pieņemts janvārī. Mūsu referente ir Marīķa Šāke. Viņa šodien nevarēja ierasties, un mani Alde grupa lūdza nolasīt viņas eh, paziņojumu. Vai ir kāds klāt no Alde grupas? Labi, tad tas ir eh, Marīķis eh, sākāmais. Tātad tas ir referentes Marītis Šākes sakāmais par uh, atzinumu. Uh, Ņemot vērā, kādi globāli izaicinājumi ir Eiropas Savienībai šobrīd, ir svarīgi skatīt budžetu no ārpolitikas skatu punkta. Ir jābūt pienācīgam finansējumam ārlietu politikai. Tā pašā laikā struktūra, ar kuras starpniecību tiek izplatīts šis finansējums, ir jāveido pienācīgi, lai sasniegtu mūsu vērtības un reaģētu uz jauniem izaicinājumiem. Mēs prasām lielāku uh, elastību, bet komisija nav izteikusi nekādus priekšlikums par nākotnes pārvaldības struktūru, kas tiktu izmantota, lai pārvaldītu ārlietu politikas tēriņus. Parlamentam nevajadzētu um, pārāk agrīņemt savu pozīciju, mums vajadzētu paturēt uh, iespēju izteikties par DFS sarunām. Uh, Parlamentam ir jāspēlē būtiska loma uzraudzībā un caurskatāmībā, skaidri mērķi, novērtēšanas mehānismu un monitorings arī ir ļoti svarīgi aspekti, lai um, tēriņi būtu efektīvāki globālās Eiropas sadaļā. Un uh, es kā priekšsēdētāji grupā par ārējās finansēšanas instrumentiem uh, Eh, gribētu runāt par eh, šiem te eh, instrumentiem DFS kontekstā un ārējo instrumentu kontekstā. Tas bija tas, kas bija sakāms mūsu atzinuma sagatavotājai, Hākas kundzei, un tagad uh, gribētu dot vārdu citiem deputātiem, tā kā tie ir ierakstīti runātāju sarakstā. Bet runātāju sarakstā neviens nav ierakstīts. Tad es jautāju kolēģiem, vai kāds gribētu kaut ko piebilst. Pandzērī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties par uh, to, ko jūs uh, tikko nolasījāt Hakskundzes vārdā. Gribēju pieminēt dažus punktus, galvenokārt protokolam. Pirmkārt, ir paredzēts būtisks līdzekļu palielinājums ārējai darbībai, lai Eiropas ārpolitika um, saņemtu attiecīgo lomu Eiropas Savienībā, un tāpēc mums šķiet svarīgi atrast jaunus instrumentus, bet ar nosacījumu, ka visu laiku tiek paredzēta um, uzraudzība no Eiropas parlamenta puses. Uh, Tātad atzinuma sagatavotāji arī uh, gatavo, um, tātad arī vada šo te darba grupu, bet uh, tur nav mandāts. Otrakārt ir vajadzīga papildus elastība, lai var izmantot uh, papildus resursus, lai var reaģēt uz neparedzētiem notikumiem. Un tad treškārt, kas attiecas uz uh, fondiem, gribētu um, atgādināt, ka 10,5 miljārdi uh, um, ir um, fondam atvēlēts, to uh, Mogherini kundze minēja agrāk, un tagad tas ir paredzēts, lai uh, finansētu um, aizsardzības pasākums. Uh, Es gribētu, lai tiktu mainīts uh, šis fonda nosaukums, lai varētu nodrošināt mieru. Šis ir tāds īpašs instruments, un tāpēc uh, ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta Eiropas parlamenta kontrola. Grācija, Mr. Paldies, Pancērīkungs. Kurš vēl gribētu izteikties? Lēzings kundze, lūdzu. Viņa ieradās, ieraudzīja un runāja. Lūdzu. Tas, ko es teicu, nebija paredzēts uh, visiem. Skaks kundze nav klāta. Es, uh, protams, sekoju uh, tiešraidē sēdē. Es gribētu viņai sirsnīgi pateikties par viņas atzinumu, un mēs to varam arī lielā mērā atbalstīt. Jo īpaši, kas uh, Schaks kundzei ir sakāms par otro punktu, proti par to, ka jāpatur eh, kaimiņa attiecību instruments un ENI. Eh, un trešais un ceturtais punkts arī, mūsuprāt, ir atbalstāmi, eh, bet ar grozījumiem mēs gribētu mainīt uh, to, eh, lai uzsvērtu un precizētu parlamentāro kontroli šajos punktos, bet pēdējo punktu mēs nevaram atbalstīt, jo mūsuprāt tas joprojām eh, nav pareizi un eh, nav mūsuprāt arī leģitīmi militāro jomu un bruņošanos public, finansēt no Eiropas budžeta. Paldies, Lēzings kundze, vai vēl kāds grib izteikties? Tā nav, tad es gribētu tagad dot vārdu Feliksam Fernandesam Šāra kungam. Es jūs redzēju, atur jūs esat. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāji. Un ļaujiet man arī sākumā pateikties. Šodien mēs ienācām parlamentā bez kontrolas tas centā nav bijis. Paldies par to. Ja nemaldos, tad arī parlamenta darbinieki tā var ieiet uh, uh, komisijas ēkās, un uh, tas atvieglo mūsu dzīvi. Par Skākas kundzes ziņojumu. Daži komentāri. Pirmkārt, es, protams, gribētu atbalstīt šo te precīzo pieeju, bet arī atbalstu, kas tika sniegts finansējuma palielināšanai. Es domāju, ka tas šai komitejai ir ļoti svarīgi un arī deve komitejai. Uh, Mēs, protams, gribētu to saglabāt. Mēs reķināmies uh, ar jums, ka jūs mums palīdzēsiet, bet tā kā finanšu sarunas vēl nav sākušās, bet tad, kad tās sāksies, būs liels spiediens uz ārējās darbības uh, finansējumu. Mūsuprāt, šis apjoms ir nepieciešams, lai pildītu šo ambiciozo darbu kārtību. Otrakārt, gribētu uzsvērt to, ka Eiropas attīstības fonds proti visi tēriņi Zemsahāras Āfrikai uh, un Karību jūrai un citiem reģioniem uh, jau ir ielikt budžetā, to komisija ir izdarījusi, un tas uh, arī um, uzlabo Eiropas parlamentu pārstāvniecību ārlietās un pasākumi, kas nesen tika veikti, piemēram, ko darīja pār, padome, tas nebūtu bijis iespējams bez parlamenta. Kas attiec uz struktūru, es piekrītu tam, ko jūs nolasījāt. Ir svarīgi, lai struktūra būtu tāda, ka uh, tas palīdz īstenot politiku, te pašā laikā tas uh, ir jāveido tā, lai parlaments varētu uh, īstenot politisko pārskatu uzraudzību. Un es uh, domāju, ka jāuzsver šodien ir arī tas, uh, DigiNIR, DigiDevco un arī ārējās darbības dienas to uzsver, ir svarīgi, ka mums ir piedāvāts viens plašs instruments, bet tas nenozīmē, ka tā būs viena vienota politika. Tas nozīmē, ka mēs centīsimies sniegt palīdzību uh, reģionos, uh, cilvēktiesību un citās jomās. Mēs to visu vēlamies apkopot vienā instrumentā, lai uh, varētu labāk strādāt un izmantot uh, elastību, kas mums, protams, ir vajadzīga ārpolitikā. politikā. Priekšlikums arī stiprina monitoringu un novērtēšanas ietvaru, un, un uh, elastība arī šeit tiek uh, uzsvērta, un uh, tā nekavē, nekaitē um, tādai saprātīgai darbībai, un tas arī ir iekļauts Hāgas kundzes ziņojumā par uh, aizsardzības jautājumiem nekomentēšu, jo tas nav manā kompetencē. Paldies! Thank you, Mr. Fernandes Šol. Paldies Fernandes Šolkungam. Jūs pārstāviet DEFCO ģenerālu direktorātu. Gribētu jautāt, vai Zabrikondī kungs ir mūsu vidū. Lūdzu, jums vārds kā ārējās darbības dienas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt savu kolēģi no komisijas puses un papildināt viņa teikto pāris punktos. Pirmkārt, mēs apsveicām šo priekšlikumu prie... piedāvājumu, šo atzinumu un vēlos komentēt trešo punktu, kur runa ir par kaimiņu attiecību attīstības un uh, cilvēktiesību instrumentu mērķu saglabāšanu. Mūsuprāt, tieši komisijas priekšlikums uh, piedāvā šādus mērķus, proti apjomi, summas uh, kaimiņattiecību politikai, demokrātijai un cilvēktiesībām. Šīs summas ir palielinātas attiecīgi par 24 un 15 procentiem. Uh, Tāpat arī konkrētās mobilitātes, eh, modalitātes pašreizējiem instrumentiem tiek saglabātas īpaši kaimiņa attiecību politikai, kas viss balstās uz eh, paveikto un demokrātijas un cilvēktiesība instrumentam rīcības modalitātes, ja tajā gadījumā, ja valdība nepastāv vai tiek vai kad ir runa par cilvēktiesību, individuālajiem aizstāvjiem, visi šie aspekti tiek saglabāti. Vēl gribētu runāt par pārvaldības instrumentu. Godātā Šākas eh, kundze šeit vēlas izstrādāt eh, īpašu modalitātes parlamenta pusē, taču mūsuprāt šis ir globāls instruments, kas varētu nodrošināt plašāku dialogu starp komisiju un parlamentu. Uh, Un iespējams, ka būtu iespēja ja izstrādāt šādas jaunas modalitātes, ņemot vērā pašreizējo strateģiskā dialoga pieredzi. Vēl pāris aspekti, ja pastāv bažas par to, ka kaimiņattiecību attīstības instrumentam paredzētie līdzekļi tagad tiek veltīti aizsardzībai un drošībai, un tas neatbilst eh, šo instrumentu sākotnējiem mērķiem, tad runāt par šīm šaubām vēlos minēt to, ka šis instruments nodarbosies ar tādiem jautājumiem kā migrācija un drošība, kad tas eh, pārklāsies ar ilgspējīgu attīstības mērķiem un vispārējām partnerattiecībām, kas ir mūsu valstu starpā. Jo mums pastāv attiecīgi instrumenti, kas nodarbojas ar drošības un migrācijas eh, jautājumiem, mums ir iekšējie kategorijas tieši migrācijas jomā, un tāpat arī piedāvājam jaunu uh, projektu, Eiropas miera instrumentu. Un runājot par deputātu Pancerīkunga komentāru, atbalstot Āfrikas vai citu partneru iespējas nodrošināt mieru, saglabāt to savos reģionos. Šādā veidā mēs veicinam mieru un attiecīgi arī šo partneru iespējas nodrošināt uh, drošību un aizsardzību visaptvarošā veidā. Tādēļ mēs uzskatām, ka šis ir tāds atbalstošs instruments, nevis vienkārši tīrs uh, drošības aizsardzības instruments. Paldies! Paldies Sabrigondī kungam! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Grozījuma iesniegšanas e, datums ir 18. septembris, pulksten 11. no rīta, vienu dienu vēlāk nekā tika plānots sākotnēji. Iespējams, ka balsojums notiks 8. vai 9. oktobrī AFET komitejā un Dīdu komitejā un budžeta komitejā 5. novembrī un plenārsēdē balsojums notiks pirmās Strasbūras e, novembra sesijas laikā. Labi, Ja nav vairāk komentāru no jūsu puses, tad gribētu uzzināt, vai Patrīcijas Flors kundze jau ir ieradusies, bet tā kā viņa vēl ir ceļā, tad mēs nevaram pāriet pie nākamā darba kārtības punktu, tādēļ iesaku tagad ieturēt nelielu pauzi un lūdzu nepametiet pārāk tālu šīs telpas.